Mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. La séance est Sākam darbu. Atsākam darbu. Balsojums par 17. gada budžeta projektu. Mēs turpināsim balsošanu. Vispirms izskatīsim Eiropas parlamenta budžetu pirmo sadaļu. Tālāk, uh, polēt, pro, uh, pilotu projekti, sagatavošanās darbs un pēc tam maksājumi. Donc je vous invite à vous saisir. Aicinu. Tad tagad koncentrēties uz parlamenta budžetu. Le premier amendement. Pirmais grozījums. Tā mērķis ir saglabāt uh, to budžetu, kas ir pieņemts uh, pavasarī. Kurš ir pār šo grozījumu? Contre. Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Le second. Otrais grozījums nosaka principu, tātad, ja būs uh, grozījuma balsojumi, tad nevar tikt paredzēts papildus izdevumi. Līdz ar to ir jāizteno neutralizācija. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Alors, nous avons maintenant. Tagad pārējiem pie grozījumiem. S un D 7, 1, 9, 8, S un D 7, 0, 9, 1, S un D PP 7, 1, 9, 8. Te mēs varam balsot blokā. Kurš ir pār šiem grozījumiem? Kurš ir pret? Pārbaudīsim elektroniski. Le scrutin est ouvert. Kam balsot? Le scrutin est clos. Beidzam. Tādējādi. Grozījumi atbalstīti, pieņemti. 21 par 15 pret Gairkungs. Tagad uh, blokā balsosim par 7, 089 un 7092. Kurš pār? Contre. Kurš pret? L'amendement est adopté. Pieņemts. Amendement 2000. Tālāk, 2002. Kurš par? Kurš pret? Pārbaudīsim elektroniski.

7, 8, 6, 8, 4, 6, 5, 4, 7, 8, 7, 1. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. 7, 2, 8, 5. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. 1004, kurš par? Nē. Pārskaits priekšējais. 7, 9, 8, 1. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Norēdīts. Septiņdivas. Septiņdivas, kurš par? Kurš pret? Kurš atturs norēdīts? 8404 Kurš par? Kurš pret? Noraidīts. 7, 8, 3, 5, 4, 6, 2, 1. Kurš par? Kurš pret? Atturs. Noraidīts. 8, 2, 0, 1. Kurš par? Kurš pret? Atturs. Noraidīts. 7, 2, 9, 7. Kurš par? Kurš pret? Atturs. Noraidīts. 7, 8, 3, 9, 4, 6, 2, 5. Kurš par? Kurš pret? Pārbaudīsim elektroniski. Skatāj klū. Beidzam balsot. Norēdīts. 7, 8, 4, 0, 4, 6, 4, 4 6, 2, 6 par. Pret. Atturas. Norēdīts. 7303. Par. Pret. Pārbaudīsim. 7303. 7303. Sākam balsot. Skatāj, klūp. Beidzam balsot. Noraidīts. Lūdzu, celiet rokas, kad aicinu balsot. 7, 8, 4, 1, 4, 6, 2, 7. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 8, 2, 0, 2. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 7, 8, 4, 2, 4, 6, 2, 8 par? pret, atturas, noraidīts. 462, 9, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 46, 30 par, pret, atturas. Pārvarīsim elektroniski. Sākam balsot. Tā ir tuvē. Skatāj, klūp. Beidzam balsot. Repoussé par 25. Noraidīts. 7, 3, 0, 8. Kurš pret, par, pret, atturas, noraidīts. Četri, divi, seši, četri, seši par, pret, atturas, noraidīts. Astoņi, divi, nulli, trīs par, pret pret atturas norādīts. 8205 par pret atturas norādīts. Piezīmes 8196 par pret atturas norādīts. 8187 par pret atturas norādīts. 4902 par pret pret atturas pieņemts. 7, 8, 4, 3 par pret atturas pieņemts. 7, 8, 4, 4 par pret atturas pieņemts. Tālāk 7, 16. Kurš par, kurš pret atturas pieņemts? 7, 1, 7, 7. Kurš par, pret atturas pieņemts? 7, 1, 1, 9 par, pret atturas pieņemts? Bien, nous allons maintenant nous prononcer. Tagad balsosim par pilotu projektu. Sagatavošanās darbiem. Monsieur le rapporteur général, voulez... Referent kungs, es vēlētos apstiprināt, ka darbs ir noslēgts pusdienu pārtraukuma laikā. Vous avez la parole. Vārds jums. Wir nähern uns dem Grad der Perfektion, Herr Präsident, aber es ist noch nicht vollständig. Mēs tuvojamies perfekcijai, bet pilnībā to neesam sasnieguši. Ja mēs paraugamies pirmajā lapusē, otrajā, trešajā, ceturtajā, ceturtajā augšā ir sagatavots pasākums, kas attiecas uz reģionālo komiteju, kur piedāvā reģionu komiteja un EPP. Šis pasākums sarakstā ir bijis divas reizes, un tā kā tas tā ir, vai mēs varētu šo te commitments un payments palielināt līdz vienam miljonam? Te ir ja, ja parādījusies neliela kļūda šajā balsošanas sarakstā, un tātad tas vēl būtu jālabo, lai viss būtu perfekti. Ceturtā lapuse. Mm, sešdesmit pieci, septiņdesmit seši, support for growth and government. Development is lagging behind. Um, commitments un payments können wir erhöhen. Tātad mēs varam palielināt to, šo summu no 500 tūkstošiem uz 1 miljonu. Un tad viss ir kārtībā. Ce que vous suggérez, c'est de passer aussi bien. Iesaku. Tad, tad uh, jūs iesakāt pat, pacelt saistības un maksājumus no 500 tūkstošiem līdz miljonam? Très bien. Ainsi donc. Labi. Tādējādi šis sāraksts, tādējādi kā nu tas ir grozīts, atbilstīgi seši, tur ir trīs, tad šie miljoni, šis miljons, mēs par to varam balsot. Kurš par? À l'adoption de cette liste. Avis contraire. Kurš pret? Atturas. Šo sarakstu esam pieņēmuši. Ir vairāk grozījumi. No 7, 9, 7, 9, 8, 4, 5, 9, 4, 3, 7, 4, 8, 8, 8. Kurš par? Kie contre? Kurš pret? Kurš atturas? noraidīts. Pārējie ir atsaukti, tādējādi esam beiguši par pilotu projektu. Un tagad pēdējais maksājumi. Pendant un tout petit instant, ensuite. Yes. Bien, mes chers collègues, avant de passer au... Kolēģi, pirms pāriem pie maksājuma balsojuma, gribu norādīt, ka esam uh, ieviesuši izmaiņas balsojumā šorīt. viens astoņi, viens astoņi, viens divi deviņi astoņi. ja neatdalīti kredīti, tad, tad arī viss šis uh, saistību maksājums tiek pielāgots uh, maksājumiem. Runa ir par 800 tūkstošiem eiro. Par maksājumiem. Te ir divi bloki. Pirmajā blokā Mēs atjaunojam maksājumus pēc komisijas priekšlikuma. Kurš ir pār? Avis contraire. Pret. Abstention. Atturas. Atbalstīts otrais bloks. Un tāds apakšgrozījums. Un nu, sāksim ar varbūt ar šo globāli. Vispirms balsosim par visu bloku, otro bloku. E, piecu miljonu summa. Otrais bloks. Kurš ir pār? Paldies. Kurš ir pret? Atturas. Otrais bloks ir pieņemts. Tādējādi, kolēģi, esam noslēguši balsojumu par 17. Eh, gada budžetu. Vēlētos vēlreiz apsveikt uh, referentu, apsveicu visus, kas uh, sniedz savu ieguldījumu. Remercier, féliciter nos équipes. Vēlos apsveikt arī personālu. Tiešām ceru, ka Georgievs kundzes uh, pēctecis arī jo, turpinās mūsu darbu, ņems vērā mūsu balsojuma rezultātus un ceru arī, ka pārdomu būs sapra, saprotoša. Es pat teicu uz Vidaro kungām, arī viņš bija ļoti mērtiecīgi noskaņots. Donc, euh, caressons le rêve que tous nos amis. Tad, nu, cerams, ka tiešām vismaz grozījums arī padomņēmis vērā arī, kad pienāks samierināšanās stunda. Gudētie kolēģi, vēl neesam pabeiguši darbu, mums ir jāizskata vēl vairāki ziņojumi. Les personnes qui souhaitent quitter la salle sont invitées à le faire sans délai. Tad, nu, tie, kur vēlas pāmest zāli, dariet to pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu turpināt darbu. Un, ja jūs varētu pamest zāli klusumā, tas tiešām būtu lieliski. Mes chers collègues, je dois vous rendre compte. Priek, eh, dāmas kungi, tātad eh, man ir jums jāziņo par misiju, kādu man uzticējāt attiecībā uz parlamenta procedūras noteikumiem, reglamentu, Eiropas parlamenta reglamentu vispārējo pārskatīšanu. Écoutez, s'il vous plaît, si l'on pouvait cesser de parler dans les travées, notamment au-delà. Varētu lūdzu nerunāt tik skaļi, mēs varētu turpināt darbu. Tie, kuri vēl spāmēs zāli, lūdzu dariet to ātri un klusu. Renk... Tātad um, vēlreiz par Eiropas parlamenta reglamentu vispārējo pārskatīšanu. es ņēmu vērā mūsu referentu pieredzi, referenti, kas bija atbildīgi da, par darbu pie parlamenta budžetu deprēkungs 16. gadam un Terāns uh, 17. gadam, jo īpaši Eiropas parlamenta tātad uh, budžets, kas dažkārt arī ir raisīja nesapratni. Jūs zināt, kā AFCO komiteja pēc mūsu kolēģa Korbeta ziņojuma arī pašlaik um, groza šos reglamentu noteikumus. Tādēļ man likās arī pamatot, ka arī mūsu komiteja varētu sniegt savu ieguldījumu. Tad arī piezīmēja, kā um, vicepriekšēdājs Vīlēns vada darba grupu, arī administratīvas konsultācijas, lai varētu uzlabot mūsu reglamentu. Mans ziņojums sadalās divos blokos. Tur ir tehniskā daļa un daļa, ko es sauktu par politisku. Par tehnisko daļu vispirms es piedāvāju pārņemt o, arī o, ziņojuma trešo punktu, lai varētu precizēt kompetences Um, tātad starp budžu un kontu. Tad arī piedāvāja specializēt, precizēt mūsu kompetences par īpašiem instrumentiem. Atceraties šīs neskaidrības un sarežģītības par īpašajiem vai speciāliem instrumentiem, kā rezultātā arī komisija, komiteja vēlējās uh, pie. Uh, šīm īpašiem instrumentiem. Sastājas pielikums tieši attiecas uz Eiropas parlamentu, arī Lībe vēlējās iesaistīties un uh, mobilizēt īpašo instrumentu bēgļu krīzes laikā. Tādējādi ļoti skaidri ir jāpasaka tas, ka tad, kad runa ir par īpašajiem instrumentiem, tad par to ir atbildīga budžeta komiteja. Tālāk politiskais bloks. Manuprāt, tas tiešām ir tāds motivējošākais aspekts mūsu komiteja, kas strādā piekšējā reglamenta grozīšanas. Parlaments mums attiecības ar bīroju. Nu jā, dažkārt tas ir rādījis nesapratni, varbūt pat aizskaitinājumu. Pašlaik bīrojas sagatavo projektu dokumentu, ar mums konsultējas, mēs arī tiekamies. Uh, referenti, e, bīrojā locekļi, mēs konsultējamies. Tā kā runa ir par budžeta komitejas e, referentu, e, budžeta komitejas ziņojumu, par ko būs runa arī plenārsēdē. Mēs atceramies arī balsojumu plenārsēdē, bija arī šaubas par to, kā arī šoferu pakalpojums vajadzētu eksternalizēt, un pēc dažas stundas pēc tam tika izsludināts uh, konkurss, uh, lai varētu pieteikties ieinteresētās kompānijas, lai varētu rekrutēt šoferus. Tad piedāvāju te trīs lietas. Vispirms jāprecizē, kādas ir vis, katras iesaistītās puses atbildība. Uh, Mūsu komitejai jābūt pēdējām vārdām pirms dodamies uz plenārsēdi gadījumā, ja ir kādi pārpratumi. Ja mums ir jāuzņemas budžeta lēmuma atbildība, tad man kolēģi liekas absolūti leģitīmi, ka mēs esam arī atbildīgie un tie, kas, kam ir pēdējais vārds šīs atbildības jomā. Tālāk Uzskatu, ka visā, visām aplēsēm ir jātiek izstrādātām birojā, par to ir jādiskutē budžeta komitejā, un tad uh, arī uh, šim ziņojumam ir jābūt tam, uh, par kuru tad spriež plenārsēdē. Protams, būs arī samierināšanās un kompromisa fāze, taču gal beigās tam ir jābūt budžeta komitejas ziņojumam. Tātad mums ir jābūt tiem, kas runā par budžetu ar padomi, jo no mūsu budžeta disciplīnas ir atkarīga arī mūsu uzticamība citu institūciju acīs, jo gadījumā, ja ir kādas aizdomas pār pielaidīgu attieksmi mūsu attiecībās ar padomu, tad tiešām arī nu, mūsu institūcijas uzticamība no tā varētu ciest. Otrs priekšlikums sasaucas ar to um, finanšu plānu principu, kas ir atrunāts noteikumos. Par to, ka nepieciešams finanšu plāns uh, vidus un ilgtermiņam ir jānosaka investīcija izdevumi un ikdienas izdevumi. Mēs arī aprīlī plenārs idē prasījām ziņojumu, ka tātad katram budžetam ir jāiekļaujas ilgtermiņa stratēģijā. Uh, Jāatzīst, ka vakardienas bija tiešām pārsteigts saņemot ziņojumu no ģenerāla sekretariāta norādot, kā tā kā Brexits ir noticis, mēs nevaram veikt nekādas prognozes. Uzskatu, ka šāda atbilde ir necienīga un es protestēju pret ģenerāla sekretāru šādu veidu attieksmi. Tālāk arī uh, piedāvāju. Um, balsot personāla balsojumā, budžeta komiteja, kad, tiek, kad ir runa par aplēsniem prognozēm. Tad, kad mums ir jā. Izsakās plenāras sēdē, tad uh, personāla balsojumā uh, mēs esam daudz uzmanīgāki. Nu, tad arī runāju par valsts finansēm. 15. pāns uh, cilvēku tiesību deklarācija arī precizē ļoti skaidri to, ka sabiedrībā ir tiesības prasīt atskaitas no administrācijas valsts iestādēm. Šodien biroja protokols norāda uz to, ka ar lielu vairākumu ir apstiprināts saplēses. Personāla balsojums ļaus minoritātei arī atskaitīties par lēmumiem, kas ir pieņemti birojā. Biroja lēmumi lai katrs tiešām varētu būt piesardzīgāks un uzmanīgāks attiecībā uz budžeta lēmumu pieņēmumiem. Es piedāvāju tātad šos deviņus grozījumus, kas ļauj precizēt katra loma atbildību. Tad vienā pantā tas viss arī ir jāatrunā, lai nebūtu dažādas interpretācijas. Je souhaiterais entendre vos. Tagad vēlētos dzirdēt jūsu komentārus un reakcijas. Fernandes kungs. Es pateicos mūsu priekšsēdētājiem par viņa veikumu. Nu, nezinu, vai gribat, lai es tūlīt uh, reaģēju un komentēju. Mums ir cilvēki, kas strādā pie šā jautājuma, un es arī gribētu uzklausīt viņu viedokli. Nezinu, vai mēs tagad eh, te varam diskutēt, un vai jūsu grozījumiem arī var iesniegt grozījumus. Es īsti nesapratu, vai tas ir ierosinājums nākamajai plenārsēdē. Es precizēju, saka priekšsēdētājs, nu mums šodien ir pirmā viedokļu apmaiņa. Un pēc balsojuma par uh, 2017. gada budžetu mums tagad ir laiks apspriest šos jautājumus, iz, izteikties un uh, deputātiem, kā tautas vēlētiem pārstāvjiem, ir jā, jāpauž savs viedoklis. 4. oktobrī 15 ir termiņš grozījuma iesniegšanai manam ziņojumam. Un 11. oktobrī notiks balsojums budžeta komiteja un 8. novembrī izteiksies balsojumā AFCO komiteja. Fernandes kungs, lūdzu. Jā, paldies. Mēs iesniegsim grozījumus. Uh, Jā, tāda būs nepieciešama jūsu grozījumiem. Es, tāpat kā priekšstādātājs, vienmēr saku, ko domāju un arī uh, esmu pārliecināts, ka uh, politiskie konsultanti, protams, ir ļoti svarīgi, bet uh, deputāti vienmēr pauž savu viedokli un vienmēr ir gatavi to darīt šajā komitejā un parlamentā. Mums ir izcili deputāti, un pilsoņi dažkārt par to nemaz nezina, bet tā tas ir taisnība. Un mums nevajadzētu pašiem mazināt savu lomu un nozīmi. Ļoti labi, ka mums ir laiks, lai to visu izdiskutētu. Es pateicos mūsu priekšsēdētājiem par viņa veikumu, ir tiešām ļoti svarīgi Eh, lai eh, budžeta jautājumā parlamentā būtu pilnīga caurskatāmība nodrošināta, lai katra atbildība būtu un loma būtu skaidri noteikta, jo demokrātija pieprasa gan atklātību, gan atbildību, bet lai būtu atbildība, ir jāzina, kas eh, kuram ir jādara. Paldies! Désolé, prezident, mais je... Garzija, Gardie Zabals kundze, paldies. Es, diemžēl, nokavēju sēdi. Sākumā nebija tas gods dzirdēt jūsu ziņojumu. Nezinu, vai kolēģi vēlas kaut ko uh, teikt. Ja nē, mēs sagatavosim grozījumus. Paldies, priekšsēdētāji. Nākamais runātājs. Es arī gribu pavisam īsi šodien izteikties Nu, pamatos es uh, uzskatu, ka jūs teiktais ir atbalstāms, liekot akcentu uz arvien lielāku atklātību. Un uh, tas arī personāla balsojumi būtu ieguldījums šai procesā, un tad mēs deputāti uzņemies atbildību, un mūsu vēlētāji pilsoņi redz, par ko mēs uh, balsojam šai parlamentā jo da, eh, diezgan bieži tiek no, eh, teiksim, eh, pausta nožēla par to, ka dalību valstīs partiju nostāja nevienmēr saskana ar balsojumiem šeit parlamentā. Man tāpat būtu būtiski uh, paplašināt varbūt jūsu piedāvāto ietvaru. Es domāju, ka parlamenta rezolūcijas parasti ir pārāk apjomīgas, ne tikai runājot par vārdu skaitu, bet arī par saturu. Mēs nobalsojām pār ziņojumiem, kur ir 50 vai pat 100 atsevišķu punktu, un varbūt tie nemaz visi nav nepieciešami. Un es domāju, ka būtu lielāka caurskatāmība, ja būtu mazāk šādu punktu, un tad arī šis ziņojums būtu uh, caurs, pārskatāmāks, būtu skaidrs, par ko ir runa šajā ziņojumā, un tā mēs daudz varētu panākt arī ja piesaistot pilsoņu interesi. Paldies. Jā, ja ir pārāk daudz informācijas, tad būtībā uh, jau mēs nesaņemam informāciju, tāpat kā pārāk daudz nodokļu arī kaitē nodokļu iekasēšanai. Vai varam tagad jautāt, ko domā Žerārs Deprē? Priekšsēdētāji vairs nesmu referents, esmu tikai deputāts. Es uh, gribēju teikt, ka tiešām augstu vērtē jūsu padarīto darbu. Mums ir, eh, jo jūs ierosināt ne tikai lielāku caurskatāmību, bet arī skaidru, eh, ierosināt noteikti skaidru eh, darbības secību, gatavojoties un balsojot par budžetu. Manuprāt, vissvarīgākais ir piektais grozījums, jo tajā jūs definējat procedūras būtību, kur ir skaidrs katra uzdevums, tātad bija Rojas uh, nolēma par priekšlikumu nodošanu uh, ģenerālsekretāram, bet, budž, bet šis birojas pieņem uh, šo priekšlikumu. Tātad ne tikai tāmi bet arī plānu, un tas viss notiek vidēja un ilgtermiņa plānošanas procedūras ietvaros. Un tas ir ļoti būtiski, lai mēs skatāmies ne tikai uz gada budžetu, bet arī raugāmies uz turpmāko gadu uh, budžetiem. Un tāpat šeit ir paredzēts nošķirta uh, teiksim, darbības vai funkcionēšanas budžetu un investīcijas. Tādēļ var teikt, ka es atbalstu jūsu ierosinātos grozījumus. Sastajā grozījumā ir precizēts grafiks un par dokumenta nodošanu budžetu komitejai. Man tik tāds neliels jautājums par to, ka ir jābūt personāla balsojumam birojā. Nu jā, tas nodrošina lielāku atklātību, un es neiebilstu pret atklātību, bet jautājums tomēr, vai tas ir saistīts ar mūsu uh, tagad pārskatīto reglamentu, vai tas ir uh, biroja uh, darbības reglaments, vai eh, mēs nevaram atstāt biroja ziņā izlēmu par to, kādu procedūru tiek piemērot, eh, pieņemot lēmumu. Šeit man nav tādas skaidras nostājas šobrīd. Bet, nu, es būtu tā kā tomēr piesardzīgāks nekā jūs šajā jautājumā. Ne jau tādēļ, ka mēs gribētu kaut ko slēpt, vai arī, ka es vēlētos, lai šī slepenība arī turpinātos. Bet es neesmu pārliecināts, vai tas ir jāieraksta reglamentā, vai birojam ir jāļauj pašām organizēt savu darbu. Un man tagad nav šobrīd, es neesmu izlēmis, kādai jābūt atbildēji. Paldies, saka priekšsēdētājs. Fernandes kungs. Nu, es uh, uzklausīju jūsu teikto, bet man nav dokumentu uz galda. Es saprotu, ka citi jau ir saņēmuši dokumentus, bet es nē. Un tādēļ mēs nevaram uh, neko padziļināti komentēt, vienkārši uzklausot jūsu teikto mutvārdos, bet eh, mēs neesam iepazinušies ar dokumentiem, un šī viedokļa apmaiņa, protams, ir ļoti būtiska, un pēc tam es, ja iespējams, gribētu arī runāt par eh, personāla balsojumu citā kontekstā jo tas ir veids, kā tiek ierobežota deputātu rīcības brīvība, jo tiek izdarīts spiediens uz deputātiem, sakot, ka viņi tiks iznīcināti uh, plašsaziņas līdzekļos, ja nebalsos tā kā vajag. Un tādēļ deputātiem arī jādod ir maksimāla rīcības brīvība, uh, jānodrošina brīvas iespējas pieņemt lēmumus, un par to arī mums būtu jāpadomā. Bet tomēr mēs vēlētos vispirms pirms saņemt uh, šo dokumentu. Tā Randa kungs un pēc tam Gājana kungs. Paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, šobrīd mēs apspriežam, nu pat ja ne visiem ir uz galda rakstisks dokuments. Tātad uh, šis uh, jautājums, ko mēs apspriežam, ir ļoti būtisks. Mēs budžeta komitejā esam jau nostrādājuši tagad divus gadus un katru eh, gadu, mēnesi, nedēļu mēs saskaramies ar problēmu, ka budžeta iestāde it kā esam mēs, bet lēmumus pieņem citi anonīmi cilvēki dažkārt mūsu vārdā, un mēs kā budžeta komitejas locekļi esam atbildīgi par eh, lēmumiem, kurus ir pieņēmuši atsevišķas citas cilvēku grupas. Šī iniciatīva, manuprāt, ir ļoti būtiska. Bet jāsaka, iepriekšējā sasaukumā 2009.14. gadā es strādāju AFCO komitejā. Un tā ir tiešām, nu, grūta komiteja, jo tur uh, tiek ļoti lēni pakāpeniski izstrādāt jauni noteikumi. Mēs uh, ilgi un gari diskutējām par to, vai uh, rakstiski paziņojumi, uh, teiksim, vai zem tiem jā, jāpavāc pāraksti ir plenārsēžu zālē vai nē, un tagad tādu vispār nav, jo pāraksti laikam tiek vākti Sibīrijā un neviens tur negrib doties. Un šeit ir divi svarīgi aspekti. Vienu priekšsēdētājs Arčūī jau atbalsta sen, tātad, kad jānodala operatīvās eh, vai darbības izmaksas un eh, strateģiskās investīcijas. Tāpat svarīgi, kāds ir grafiks, kas ko ierosina, kādā uh, termiņā, kāda iestāde vai komiteja uh, ir atbildīga un reaģē e, kādā termiņā, un pēc tam ir arī jāsadala atbildība. Un es atbalstītu priekšsēdētāju ierosinājumu par personāla balsojumu. Jā, tas tiešām varbūt ir labākais veids, kā noskaidrot atbildību par konkrētiem balsojumiem. Protams, mēs it kā nevaram uzrakstīt biroja darbības noteikumus, kā viņiem savas sēdes noturēt, bet no otras puses, kolēģi, mēs taču ievēlēsim drīz jaunu biroju. Un mēs varam viņiem nosūtīt signālu šā procesa ietvaros. Nu, tas bija arī pamatā viss, ko vēlējos teikt. mums kā komitejai, manuprāt, vajadzētu izanalizēt katru vārdu, katru teikumu, frāzi. Jo mēs varam AFCO ietekmēt tikai tad, ja mēs visi esam uh, vienoti un uh, pieprastām labāku budžetu procedūru par eh, spīti eh, Ma Marinas Lepenes un Naģela Farāģa idejām eh, parlaments joprojām darbojas pēc, šiem, pēc šī reglamenta. Paldies, Gajerkungs. Paldies, priekšsēdētājs. Arī nesmu vēl pilnībā iepazinies ar šo dokumentu dokumentu, jūs sapratīsiet, ka man nu, nebija daudz laika. Pēdējo dienu laikā es uh, strādāju pie budžeta, es uzklausīju jūsu uh, prezentāciju, bet nu, man ir uh, zinām, zināmas domas. Tātad budžeta komitejas uzdevums ir kā speciālistiem sagatavot plenārsēdes lēmumu. Ja mēs runājam par uh, parlamenta budžetu, nav tā, ka kāda grupa stāv pāri birojām, bet birojs ir parlamenta birojs un atbild par uh, budžeta īstenošanu. Un mēs esam atbildīgā komiteja mums ir noteikti pienākumi, bet es nedomāju, ka mūsu uzdevums būtu vai ļautu mums biroja lēmumus apšaubīt vai koriģēt. Nu, tā da ir mūsu iestādes darbības loģika, bet tagad bija e, debatēs, mēs te koncentrējamies uz to, vai vēlamies personāla balsojums vai nē. Un, nu, es domāju, ka šie 15 e, 15 uh, biroja locekļi varētu jau arī tad vienoties un beigās nobalsot 15 pret 0 uh, personāla balsojumā. Bet uh, runa jau ir par tā tad. Uh, priekšsēdētājs Artu ierunāja par uh, šoferu dienestu internalizāciju atkal nu, par uh, mūsu uh, lomu šai lēmumā. Uh, kontroles, budžeta kontroles komiteja uh, strādā pie tā, ka ja mēs vēlamies saņemt informāciju no padomes par budžeta izpildu, tad mums tā būtu jāsaņem, bet mēs nesaņemam šādu informāciju, bet ir tāda džentelmeniska vienošanās no 70. gadiem, toreizējā padome, uh, un parlamentam toreiz arī bija cita loma, tātad uh, uh, padome atsauc uz šo džentelmeņu vienošanos, mēs neiejaucamies parlamenta budžetā, un jūs parlamenti nejaucieties mūsu budžetā. Bet, ja tagad uh, šis, uh, šī budžeta procedūra, kas tiek piemērot komisijai, uh, tiktu attiecināta arī uz parlamentu, nu tad arī padome varētu iejaukties un paust neapmierinātību par to, ka mēs nepietiekami strauji iztenojam 5% personāla samazinājumu. Uh, un tad varētu viņi arī iejaukties aktīvi parlamenta budžeta izpildē. Un es aicinātu būt uh, nodrošināt uh, šo flangu, pirms mēs tagad nākam klajā ar uh, uh, dažādiem priekšlikumiem, kuri varētu gūt lielu atbalstu pēkšņi padomē, lai tad padomi varētu nodarboties arī ar parlamenta budžetu. Paldies, vai kāds vēl, vēlējās vēl kaut ko teikt, deprekungs? Nu, būtībā man ir jautājums, ko es gribēju uzdot Gājerkungam es nu, nesaskatu, kādā veidā ierosinātie priekšlikumi varētu ļaut padomai, un šajā priekšlikumā jau padoma pat nav pieminēta, nav nekāds atsauces uz to, ka mēs uh, kontrolēsim padomes izdevumus un ka padome varētu iejaukties parlamenta izdevumu kontrolē vai apstiprināšanā. Bet, ja runa par šo 5% samazinājumu, tas e, šis skaitlis ir iekļauts starp iestāžu nolīgumā, un tikai tādēļ mēs varam pārbaudīt, vai viena vai otra iestāde pilda savus solījumus, bet pretējā gadījumā padomē nekas nebūtu sakāms par mūsu uh, personāla skaitlisko sastāvu vai, teiksim, uh, Es neredzēju, kā liberāļi no, no skati ir nobalsojuši. Liberāļi nobalsoja par, jā. Es runāju ALDE grupas vārdā, bet tu, manuprāt, neesi pilnvarots izteikties grupas vārdā, kaut arī mēs esam draugi priekšsēdētājs. Nu, tagad, domāju, es izšķiršu šo strīdu, jo vārds ir de, eh, deprēkungam. De Es gribētu zināt, kāds ir Gaiera kunga viedoklis par personālu balsojumu. Nu, um, šāds ierosinājums liecina par um, neusticēšanos un vēlmi kādu sodīt. Tas parādās uh, šeit protokolā. Manuprāt, priekšsēdētājs grib iet pārāk tālu. Es piekrītu citiem jūsu priekšlikumiem, bet par šo man ir tāds tiešām šaubas jo es uzskatu, ka tā ir iejaukšanās biroja kompetencē un birojām būs grūti to pieņemt, un tas mums patiesībā radīs lielākas problēmas un maz ko atrisinās. Paldies! Vārds Fernandes kungam. Eh, jā, es gribēju teikt, ka piekrītu Žerāra teiktajam. Nu, jā, man tiešām uh, grūti būtu runāt ETP vārdā, un ja vēl pieliktu klāt liberāļus, tad no abu vārdā es gan nevarētu nekādu uzstāties. Es runāju nevis par balsošanu, bet gan par šādas priekšlikuma rašanos. Uh, es nerunāju par balsošanu, es runāju par to, kā radās uh, šis priekšlikums par 76 uh, sešām amatvietām priekšsēdētājs. Nu, es gribu, lai politiķi sa, eh, pauž savu viedokļu, jo man rodas iespējas, ka visu šajā parlamentā izlēma grupu ģenerālsekretāru. Man tas ir nepieņemami. Ja es gribu kritizēt savu grupu, tad jāsaka, ka mēs par šo jautājumu nediskutējām, un tad nāk ģenerālsekretārs pie manis un saka, citi eh, ir piekrituši, vai tad tā mēs glābsim Eiropas Savienību, radīsim. Uh, spodrināsim uz demokrātijas tēlu. Nē, mums ir jāmaina sava pieeja un politiķiem jāuzņemas atbildība. Es nebalsoju nu pat par šiem 76 amatiem. Un eh, es pat varētu balsot pret parlamenta budžetu, es šādu procesu nevaru atbalstīt. Es atgriezīšos pie šī jautājuma par personālu balsojumu. Ja mēs sāksim paši censēt savu uh, versiju, tad gal galā mūsu konsensus pievienotā vērtība būs ļoti neliena. Tāpēc es centos uh, pacelt šo latiņu pēc iespējas augstāk. Mana pārsteidz tas, uh, ka es bieži vien uzzinu, birojs ir nobalsojis par to vai birojs ir nobalsojis par šo. Un uh, mans grupas pārstāvis saka, nu, es nemaz nezinu. Bet ko tad tas gal galā nozīmē? Tas nozīmē, ka ļoti viegliprātīgi notiek balsošana. Mūsu autoritāte ir atkarīga, atkarīga no tā, kādu piemēru mēs rādām pārvaldot paši savas lietas šeit Eiropas parlamentā. Tas varbūt nav pats svarīgākais, bet mums vairāk, mums tomēr būtu jābūt uzmanīgiem. Mūsu autoritāte nav atkarīga no tā, ka mēs nākam klajā ar uzrunām un sagatavojam ziņojumus simt lapušu garumā. Uh, Bieži vien tie, tās varētu būt divas, trīs lapus, tad citu Bēgs kungs kopā ar Beres kungu uh, sagatavos par Eirozonu ziņojumu, kurš būs tikai divas lapus garš, un tas būs saprotams Eiropas pilsoņiem, nevis uh, tieslietu speciālistiem. Nu, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, bet nu es mēģinu pie šī uh, jautājuma strādāt ar pārliecību. Beigas kungs. Paldies, priekšsēdā. Jūs vēl neesat iepazinies ar uh, teksta galversiju un secinājumiem, kas paver mm, diezgan realistiskas perspektīvas. Ik viens var ar to iepazīties. Vēlreiz par šīm te pārdomām. Jā, ir diezgan pamatot argumenti. Piemēram, caurskatāmība, Runa ir par to, kā būtu jānorit procesiem šeit Eiropas parlamentā. Tarantkungs arī runāja par šiem trim principiem. Un eh, budžeta komitejā mēs vienmēr esam centušies panākt to, ja drīzāk esam bijuši saštuši eh, par to, ka daži dokumenti tiek sagatavot ļoti vēlu arī referentiem un ir ļoti grūti iepazīties ar atsevišķiem punktiem šajos eh, ziņojumos. Neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par šo personālu balsojumu vai nē, man nav nekādu iebildumu pret to, ka mans vārds parādās eh, kādā protokolā, mm, nu, jo balsojumi ir daži ir svētīgāki nekā citi, bet drīzāk mani satrauc šis jautājums par Eiropas parlamenta ticamību Mums ir jārūpējas uh, un ja rūpīgi jāraugās uz to, ko mēs ievēlam birojā. Vai uh, šie cilvēki padara savu darbu, vai uh, viņi ieklausās pārvaldības teiktajā, jeb vadības teiktajā, vai arī gluži vienkārši saka, nu, ir kāda ļoti steidzama vajadzība, vai mēs varētu apiet dažus noteikumus, piemēram, jā, tagad ir ātri jāizņem uh, kāds jautājums, bet mums vajadzētu tomēr ar to iepazīties, nevis uh, Mums vajadzētu ar šiem dokumentiem iepazīties ātri, nevis eh, ieslīgt tagad eh, garos dokumentos, kurus nav iespējams pārstrādāt tik īsā laikā. Tāpēc es domāju, ka mums vairāk priekšstādātāji būtu jāpadomā par šādiem aspektiem. Nu, varbūt šis tas eh, būtu varējis jau parādīties reglamentā. bet praksē Mēs cenšamies to izmantot, un no tā ir atkarīgs arī jautājums par leģitīmo uh, lēmumu pieņemšanas procedūru. Es domāju, par to vēlreiz būtu jārunā gan šeit uh, budžeta komitejā. Es atceros savulaik, ka es, kad es biju šīs komitejas priekšsēdētājs, tad mēs, uh, mums bieži vien šis jautājums atgriezās uh, darba kārtībā par to, vai mums nevajadzēja, teiksim, nedēļu agrāk eh, jāiepazīstina ēnu referentus, referents ar šiem jautājumiem. Tāpēc es domāju, ka ar to mēs varbūt varētu panākt daudz vairāk nekā ar šo personālu balsošanu. Paldies! Paldies, Kājerkungs! Es vēlos atbildēt uz deprēkunga jautājumu. Es uzskatu, ka e, šī parlamenta budžets ir piektajā kategorijā un tas nozīmē, ka par to ir jāpieņem lēmums budžeta komitejā. Un tas nozīmē, ka padomu var teikt, ka e, tā kritiski vērtē vienu vai citu izdevumu kategoriju, kas ir ieslēgta šajā budžetā, bet mums ir e, džentelmeniska vienošanās, ka mēs neiejaucamies viņu budžetā, un viņi neiejauc, neiejaucas mūsu budžetā. Tāpēc nav iespējams pēc tam, teiksim, tā izrēķināties. Jeb, uh, te ir, zinām, iekšējā loģika. Nu, es varu teikt pavisam skaidri, ka es tā nepiekrītu. Bet es vēlējos, vēlējos vien uz to norādīt, lai novērstu to, ka uh, Uh, mēs tagad uzsākam diskusiju, kur padomu uzskat, kā uzaicinājumu tagad iejaukties mūsu budžetā. Tas arī viss. Bet citādi man nav nekādas striktas uh, pozīcijas. Budžeta procedūra ir tāda, kāda tā ir, un uh, budžeta komitejas mērķis ir panākt šo pievienoto vērtību. Un tāpēc nevajadzētu, lai padomu to uzskata par tādu kā aicinājumu iejaukties. Nu, uz to es vēlējos norādīt, pirms mēs pieņemam lēmums, kas varētu uh, tālāk izraisīt tādas sekas, kuras mēs nemaz neesam vēlējušies un gribējuši. Paldies, Tarantkungs! Paldies! Es vēlējos vēlreiz atgādināt kā pat eh, mazos eh, sīkos reglamentos. Jāsaka, ka šajā gadījumā mēs arī te nerunājam ne par ko revolucionāru milzīgu. Es domāju, ka mēs ejam pareizajos, pareizajā virzienā, jo mēs visi zinām, ka Lisabons eh, līgums ir padarījis mums par koplēmumu procedūras dalībnieku. Un iekšā es domāju, ka ja mums ir skaidrība par to, kurš kad pieņem kādus lēmumus, ir panākta. Un es domāju, ka priekšsēdētāji priekšlikumi iet šajā virzienā. Mēs par to esam diskutējuši daudz un dikti. Nu, iespējams, ka arī šiem džentelmeņiem 70. gados būtu lapaticies vairāk skaidrības eh, noteikumos, bet nu, mēs, nā, mums nav bijusi iespēja viņus satikt un uzklausīt. Un otrkārt, Gajer kungs norādīja, ka mums vajadzētu būt piesardzīgiem, lai neuzaicinātu citas institūcijas. Uh, uzvesties tā, kā mums nepatiktu. Bet arī tajā saka, jārod atbild uz jautājumu, vai parlamenta budžetā vai Eiropas Savienības budžetā ir kas tāds, par ko mums vajadzētu kautrēties, un ja tā, tad varbūt atvērsim šo Pandoras lādi un pāraudzīsimies arī padomas budžeta procedūrā, jo mēs gal galā esam parlaments. Tā es domāju. Paldies, Grēslas kundze. Liels paldies. Es vēlētos norādīt uz pāriem, pāris aspektiem. Tā kā te vēl ir diezgan daudz caurskatāmības, es uh, salīdzinu ar, um, piemēram, procedūru uh, savā valstī, tad jāsaka, tur ir mazāk caurskatāmība. Un Vācijā nevienam tas nešķiet milzīgs trūkums, un es neesmu dzirdējis arī, ka kāds teiktu, nu, uh, ka tagad kādam būtu jāparaugās tik tiešām, kas tur notiek šajā procesā. Es domāju, ka iepriekšējā diskusijā par reglamentu mēs uh, nolēmām, ka mēs atbalstīsim šo personālu balsojumu. Es tam varu tikai piekrīt. Un, ja kāds vēlas vairāk paraudzīties, kas aiz tā slēpjas, ja kāds ir vairāk ieinteresēts, Es teiktu, ka drīzāk ir pareizi, kā mēs eh, tagad rīkojamies. Es domāju, ka mums nevajag nepārtraukti izdarīt spiedienu šo caurskatāmību. Mums vajag uzlabot eh, lietas, kuras tik tiešām var uzlabot. Es zinu, ka iepriekš mēs esam jau zaudējuši noteikts cīņas. jo budžeta komiteja e, bieži vien ir apstrīdējusi biroja lēmums un gal galā mēs iesniedzām grozījums plēnumā. Un tagad ir tā kā ir. Par padomi. Padomi šogad pirmo reizi ir iesniegus mums ģenerāla direktora ziņojumu par eh, budžetu. Tātad runa ir par eh, padomas budžetu lielāku caurskatāmību. Un es arī paraudzījos, eh, kas šajos dokumentos ir un kas tajos nav. Es domāju, ka mums jau ir izdevies eh, spērt milzīgus soļus uz priekšu sadarbībā ar padomu, jo kopš eh, Lisabonas līguma mūsu budžeta komiteja ir eh, tikus novājināta. Te nu vainojam varbūt ir tie kolēģi, kas galu galā ir veduši sarunas par Lisabonas līgumu un jau ilgāku laiku līgumā ir ierakstīts, ka um, savulaik, kad Eiropas uh, Savienība tika dibināta, tad bija tikai komisijas budžets, un uh, tad nebija runa par Eiropas parlamentu kā tādu. Uh, un starplaikā mēs esam panākuši paši savu pārvaldi, jeb teikšanu pār to, un es domāju, ka tagad it kā izskan balsts par to, ka mēs te eh, darām kaut ko nelikumīgi. Es domāju, ka mums nevajadzētu baidīties no, eh, no tā, ka eh, padomu paraugās uz Eiropas parlamentu budžeta izpildu pēc. Es domāju, ka tas nerada nekādas problēmas. Es vēlētos, lai deputāti ar lielāku sensibilitāti raudzītos uz šiem jautājumiem. Un, manuprāt, šis jautājums par personāla balsojumu nav tik dramatisks. Un, ja jau tā, tad es eh, varētu varbūt eh, atsaukties uz daudziem balsojumiem, kas notikuši iepriekš, un norādīt, ka viens vai cits ir balsojis citādi. Paldies! Nous voici au terme d'un échange de vues que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Nu, paldies par šo viedokļu apmaiņu, kas, manuprāt, bija ārkārtīgi interesanta, un es priecājos par to, ka mums bija nedaudz vairāk laika, lai apmainītos viedokļiem, jo, nu, mēs esam piedzīvojuši arī tādus brīžus, kas ir bijuši diezgan nepatīkami un frustrējoši. Un plenārsēdē mēs panākam balsojumu, bet pēc tam ģenerālsekretārs pieprasa gluži pretējo tam, par ko mēs nu pat esam nobalsojuši. Un nu, es nezinu, kā jums, bet man šķiet, ka, ka tomēr vienā brīdī ir jāatgādina noteikumi. Mums ir jāpanāk tas, lai mēs tiktu respektēti. Lai tiešām uh, būtu sajūta, ka tas, pie kā mēs strādājam, šeit ir svarīgi. Un ja mēs domājam par investīcijām vidējā termiņā, tad tas ir tāpēc, ka varbūt šobrīd mums pietrūk šīs vīzijas. Un mēs strādājam pie budžeta tā, lai nākotnē mēs varētu labāk organizēt šo eh, budžeta procedūru, jo līdzinājā tomēr nav bijusi pieņemama. Nav tāda institūcija, kas varētu piekrist šādu veidu funkcionēšanai. Un atbild, ko es vakar saņēmu no ģenerāla sekretāra, manuprāt, ir galīgi nevietā. Jo ir noticis Brexit, mēs nezinām, kādas sekas tas atstās, un mēs eh, nevaram attiecīgi paredzēt, ja paplēst savu budžetu. Bet kā tad, kā tad mēs varam strādāt šādās, šādos apstākļos? Tāpēc es vēlētos, lai viss paliek līdz šīm. Tālāk, kas attiecas uz personāla balsojumu. Jā, es varbūt centos iet pārāk tālu, bet tas ir aicinājums arī tiem, kas darbojas birojā, lai viņi būtu prasīgāki. Arī uz mani tas attiec. Mēs organizēsim parlamentāriju tagad Parīzē, bet kāds tam ir pamatojums? Ko mēs no viņiem sagaidīsim? Un biroja locekļi paziņojuši, ka viņi to darīs. Manuprāt, tas tomēr nav saskaņā ar uh, mūsdienīga demokrātija, kurai būtu jābūt piemēram un tātad kā Eiropas Savienībai. Kas attiecas uz padomi, nu, es ne, neiejaucos tavās lietās, tu neiejaucies manās lietās. Nu jā, tas varētu mums ļaut izvairīties no strīdiem, bet es domāju, ka tādā veidā mums neizdosies progresēt, īstenojot demokrātiju un caurskatāmību. Uh, Nu, vairāk arī neko negribu teikt, jo zinat, ka grozījums ir jāiesniedz līdz 4. oktobra 2015. Vēlos, lai tā būtu iespēja diskutēt un lai mēs varētu ievirzīt to vispārējā virzienā. Es esmu par deontoloģiju, nevis par noteikumiem, lai mēs zinām, kurš ko dara un kurš uzņems atbildību. Liels paldies par jūsu atbildes reakciju, man tā šķiet ļoti stimulējoša un daudzsološa. Fernandes kungs, vai jūs vēlētos mūs iepazīstināt ar budžeta grozījumu numur 4 2016. gadam? Paldies, priekšsēdētājs, nevar jūs iepazīstināt ar ko tādu, kas neeksistē. Tāpēc nevaru iepazīstināt ja jūs ar grozīto budžetu numur 4. Mēs neesam to saņēmuši, tas nepastāv. Šķiet, ka komisija arī nav ieradusies. Ja komisija būtu ieradusies, es uzdotu jautājumu Proti, kad mēs saņemsim šo grozīto budžetu numur 4, kādi ir tie elementi, kas eh, ir paredzēti šajā bu grozītajā budžetā numur 4, vai tie līdzekļi, kas tiks nodoti atpakaļ dalībvalstīm, tāpēc, ka nav pietiekami izmantot šie līdzekļi, kas jauns tajā visā parād parādīsies, vai mēs jau strādājam pie jaunā daudzgad finanšu plāna izskatīšanas, vai šis ir īstais brīdis, uh, lai pārskatītu uh, savus mēģus. Nu, tie ir jautājumi, ko es varētu uzdot, lai rosinātu šīs debats, jo budžeta grozījums numur 4 vēl nepastāv. Paldies! Paldies! Eh, tādējādi mēs iegūsim laiku, bet, cik man zināms, tad Georgievs kundze pie tā jau strādā. Grozītais budžets numur 4. Le rapport numéro 15 est reporté. 15. punktu mēs esam atlikuši uz nākamo sanāksmu. Un tagad vārds Albrecht kungam, kas mūs iepazīstinās ar pasākumiem, kas jāizteno, lai sniegtu atbalstu noteiktām valstīm. Lūdzu, referent kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Šis ir ziņojums par struktūrālo reformu programmu. Šī ir jaunā ideja, kas nāk no komisijas, lai noteiktu jaunu programmu un īstenotu struktūra reformas Eiropas Savienības dalību valstīs. Kā jūs zināt, tad šis ir jauns tehniskās palīdzības instruments. lai varētu īstenot uh, struktūrālās administratīvās reformas. Mēs šeit runājam arī par valsts specifiskajām rekomendācijām, lai uzlabotu arī ES fondu izmantošanu. Nauda nāks no kohēzijas politikas. Un tad budžetā arī paliks eh, kohēzijas politikā, būs jauns budžeta līnijas, tas būs nedaudz citādāk, jo tā būs tehniskā palīdzība. Un uh, tad arī eh, ģenerāla sekretariāts to visu skatīs, tas viss nu, tiks nosūtīts, lai motivētu dalību valstis. Izaicinājums ir tajā, ka šis ir brīvprātīgs instruments un nevis bija obligāts. Komisija piedāvā instruments dalību valstīm, bet tajā pat laikā Komisija arī dara visu, lai dalība valstis strādātu pie valsts specifiskajām rekomendācijām. Un pēc tam piedāvā tehnisko palīdzību brīvprātīgi, lai varētu finansēt šādu veidu akcijas uh, darbības. Tas viss ir paredzēts uh, laikam no 17. līdz 20. gadam. Budžetā Tie ir 182,8 tūkstoši eiro. 17. gadam tātad 142 tūkstoši un 112 nāks no kohēzijas politika un 30 tūkstoši no lauka attīstības fonda. Te nav nepieciešams ieviest kāds izmaiņas daudzgad finanšu schēmā. Te būs nepieciešams trīs budžeta līnijas. Divas būs pirmienas B rubrikā un uh, viena līnija pirmajā, ne, uh, otrajā rubrikā. Tādējādi var arī dalībvalsts sniegt savus finansiālās kontribu, kontribu, uh, kontribūcijas. Mēs arī zinām, ka vēl notiek arī dalību valsts, starp dalību valstīm debatas par šo ja dalībvalsts prasa šo palīdzību un palīdzība tiek sniegta, tad uh, no tehniskās palīdzības un no nacionālās uh, uh, aploksnes viņš šo naudu ieliks kopējā grozā. Nu, man ir daži priekšlikumi un elementi, kas, manuprāt, būtu jāizmaina gala tekstā šajā ziņojumā. Vispirms šī nepieciešamība izcēlt to, ka šajos jaunajos instrumentos šis ir tikai viens no risinājumiem. Tas neradīs kādu precedentu. Ja mēs pagarinām programmu pēc 2020. gada, tad ir jāparedz uh, jaunas līnijas. Mēs nevaram vairs tad naudu ņemt no kohēzijas politikas, jo Šis ir tāds ad hoc priekšlikums. Ņemsim naudu no koheizijas politikas un atvēlēsim tehniskai palīdzībai šo naudu. Tas ir tikai viens no risinājumiem. Jebkāda veida pagarinājums nozīmēs, ka ir jāparedz uh, citādāka nauda piešķiršanas nākotnē. Otrs elements par to, ka tad, tad ir 122, bet gadējās summas uh, ir jāapstiprina parlamentam un padomē ikgadējā budžeta procedūrā. Es arī piedāvātu vēl arī stiprināt šo visu, izvērtēt programmu. Jāprecizē arī tas, kā ir tad, tad, summas esošajās cenās. Īsti nav skaidrs, kādās cenās tas tiks izpausts. Komisija piedāvā arī līdzfinansēšanas rādītāju līdz 100%. Es saku, nevis 100%, bet līdz 100% ir jābūt šim līdzfinansēšanas rādītājam, līdzfinansējumam. Te ir arī tāds tehniski pārēja no pantiem. ir šis jaunais priekšlikums motivēt dalību valstīs uh, ieviest reformas, izpildīt valsts specifisko rekomendāciju ieteikumus, un tad nauda arī tiks uh, gūta no kohezijas politikas. Šāds lūk ir priekšlikums. Tāds ir mans ziņojums, mans atzinums, un tad gaidu jūs grozījums. Tas viss paldies. Merci, monsieur. Paldies, Albrikt kungs. Grozījumi ir jāiesniedz cet, līdz 4. oktobrim, pulkstens 18. 18. Lai varētu balsot par šo 9. vai 10. novembrī budžetā un regi komiteja ar balsojumu izteiksies 29. novembrī. Manka kungs vēlas, ko sacīt, lūdzu. Spraudājot savijā sulhasīm. Lielas paldies priekšsēdētājs, vēlētos pateikties referentam. Es piekrītu viņu grozījumiem, un tas vēl jāpapildina, jāpapildina sakot, ka programmas galvenais mērķis ir uzlabot administratīvās kapacitātes uh, visos līmeņos, visās valstīs, uh, kuras pieprašo palīdzību. Arī reģionālās un vietējās uh, iestādes ir jāiesaista. Un programmai ir jābūt pieejama arī e, vietējai un reģionālajai pārvaldībai. Šo programmu ir jāvērtē kā tādu kā uh, testa fāzi, un tāpēc tā ir, tā ir jāparedz arī izvērtējums noteiktā laika posmā, lai noskaidrotu, vai šī uh, programma ir tā vērta. Un es domāju, ka šo līdzekļu uh, nodošana, ja pārnešana, tā ir jābūt tikai pagaidu palīdzībai. Piemēram, šī iepriekšējā palīdzība, kas ir tikus pie, pie, piešķirta uh, Grieķijai un Kiprai, mums ir nepieciešams, uh, nepieciešama arī atskaita par to, kas ir tikusi uh, sniegta. Diemžēl sistemātiski tiek, ne, netiek uzraudzīts šis process, un tas netiek sistemātiski pārbaudīts. Tāpēc es eh, vēlētos ierosināt vairākus punktus. Vispirms, mums ir nepieciešama stratēģija ar skaidri definētām prioritātēm un mērķiem, un komisijai ir jānodrošina tas, lai tehniskās eh, palīdzības eh, process tiek izvērtēts, novērtēts, tātad attiecībā uz šiem izvirzītajiem mērķiem. Un tas mums noteikti jādara visā šajā procesā kopumā. Lielas paldies! Citi komentāri? Margālkungs. Paldies! Pavisam īsi, Albrecht kungs. Mēs piekrītam. Nav, jā, šīs atšķirības ar to, ko jūs skaidrojāt un uh, sākotnējo tekstu. Mēs esam iesnieguši grozījumus, nezinu, vai jums ir bijis laiks iepazīties ar tiem. Negribu detalizēt prezentēt šos grozījumus, bet es vēlos izteikt tādu vispārīgu apsvērumu. Tas nav īpaši tehnisks jautājums, tas nav tikai instrumentu budžeta struktūras jautājums. Es domāju, ka te ir darīšana ar ļoti svarīgu elementu. Visi šī struktūra aspekti ir būtiski, taču tas sakrīt arī ar tādu steidzamības satraukuma periodu. Tam, protams, ir ietekme arī uz pašu šo fondu struktūra reformas, piemēram, tieši kādām tām ir jābūt, kādām ir jābūt šo reformu mērķim. Uh, Un nu, tagad es nevēlos uzsākt šīs debates, taču es gribētu saglabāt neatkarības e, konceptu, lai šo atbalstu programmas būtu tiešām neatkarīgas. Ja šie instrumenti netiek pilnībā izmantoti, tad ir jāpieņem lēmumi. Ņemot vērā šo jautājumu pēc būtības. Es domāju, ka šeit vajag tā saucamā bottom-up uh, pieeju. Nav jāņem vērā tikai dalību valstu vēlmes. Jābūt arī drošiem par to, ka visas dalību valstis piedalās pēc tam, kad notikušas konsultācijas ar uh, vietējo pašval, vietējām pašpārvaldēm, NVO, lai viņi tiešām ņemt vērā uh, vajadzības, lai būtu atbalsts viņu prasībām. Bet jā, es domāju, ka ir labi prezentēt lietas tā, kā jūs to darāt, pat ja esam iecerējuši iesniegt grozījumus, esmu gatavs arī jūs iepazīstināt šiem grozījumiem. Neviens cits vairs nevēlas izteikties, aicinu Albrihtu kungu. Nu, Gēslis kundze, lūdzu. Vai jūs vēlaties dot vārdu Gēslis kundzei? Man ir jautājums referentam. Esmu pārsteigts, ka tik neliels līdzekļu apjoms ir paredzēts, vai jūs varētu paskaidrot? Gresles kundze mani izprovocē runāt uh, par politiskiem jautājumiem, nevis par budžetu. Tātad politiski mēs varam jautāt, kādēļ dalību valstis um, neīstenā struktūra reformas. Vai tādēļ, ka trūkst naudas, vai tādēļ, ka tās to nevēlas darīt. Vai nav gatavs? Tas ir galvenais jautājums. Nu, es tā saprotu, ka komisijas nolūks ir motivēt dalību valstis rosināt to darīt. Protams, tas ir neliels naudas apjoms, lai uh, rosinātu reālu struktūru reformas. Bet reālais politiskais jautājums, ko es uzdevu komisijai, ir tāds. Kā jūs gribat uh, piespiest, lai dalību valstis uh, lūgtu šo finansēm, jo tas ir kā brīvprātīgs process? Ja jūs, jums ir šīs uh, valsti specifiskās rekomendācijas, tad nav cits izvēles, tad ir jāveic reformas un jāpieprasa finansējums. Un tad ir paredzēts reāla nauda struktūra reformām. Es domāju, ka tas ir politiskā ziņā tāds instruments, lai visu šo procesu iedarbinātu. Nu, ja ir 140 miljoni trim gadiem, nu, jebkurai dalībvalstī tā ir simboliska summa, protams, atkarībā no tā, par kādām reformām ir runa. Šie pozitīvie rezultāti ir gūti Grieķijā, tātad tā, Grieķijā tas ir izdevies, nu, tāda ārējā stimulēšana piesolot finansējumu. Bet tā ir tāda politiska pieeja, nu, mēs varam pamēģināt, bet Nevajag teikt, ka mēs dosim naudu struktūra reformām, jo tas neatbilst patiesībai. Bien. Paldies. Labi. Nu, būsim nonākuši līdz uh, mūsu uh, sēdes noslēgumam. Pateicos visiem, uh, kas ir palikuši līdz sanāksmes beigām, pateicos referentam. Uh, Vai ir vēl kādi citi jautājumi, ko jūs vēlētos apspriest? Eh, izskatās, ka nē. Mēs bijām plānojuši sanāksmi rīt no rīta, bet jau šodien esam pabeiguši izskatīt mūsu darba kārtību, līdz ar to rītdienas sēde ir atcelta, un nākamā sēdes notiks 10. un 11. oktobrī šeit, Briselē. Paldies, līdz ar to sēde ir slēgta.